Mūsu viedoklis eh, tiks publiskots nākamajā protokolā. Mums ir trīs mēneši izteikties, sākot eh, ar 20, 21. janvāri, nākamo pirmdienu. Tautas partijas grupa mums ir iesniegusi eh, priekšlikumus Anton Joci kungs uh, tiek ierosināts, uh, viņš uh, aizstās Kančānu kungu viņa amatā sociāla demokrāta vēlas konsulino budžeta komitejā. Vai ir iebildumi? Jā, iebildumi nav. Kelī kungam ir iebildumi? Nē, lieliski. Tad šīs nominācijas tiek pieņemtas eh, protokols.